Es, eh, pirmais jautājums vienkārši tās procents ietvaros 138. reglamentu pāns par Skurijas kunga ziņojumu par Eiropas brīvprātīgo ga darba gadu. Referents šķiet vēlas izteikties. Skurijas kungs, lūdzu. Pavisam ātri, saka referents. Paldies, ka devāt man vārdu. Uh, Es gribēju tikai pateikties šim parlamentam un visām komitejām, kas strādāja pie šī dokumenta. Darbs bija ļoti labs, konstruktīvs. Paldies jums, paldies referentiem, paldies visiem ēnu referentiem. Domāju, ka ziņojums, pie kā esam strādājuši, pie kā esam nonākuši, parāda, cik ļoti svarīgs ir brīvprātīgais darbs. Simtiem miljonu cilvēku Eiropā strādā brīvprātīgi vienā vai citā veidā, tādā vai citādā veidā. Un viņu darbs mums ir jāatbalsta. Mēs cīnamies par to, ka vēlamies palielināt budžetu asociācijām, kas organizē brīvprātīgo darbu, un paldies komisijai un Zviedrijas prezidentūrai par viņu atbalstu. Domāju, ka šis gads parādīs, ka parlaments ir ārkārtīgi interesēts šai jomā, jo brīvprātīgo darbs tiek definēts kā sabiedrības mugurkauls. Paldies visiem, kas palīdzēja man! Thank you very much! Paldies, saka priekšsādātāja, un tagad balsosim ar nominālu balsojumu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Vai visi nobalsojuši priekšādātāja vaicā vēlreiz? Beidzam balsot! Pieņemts. Apsveicu referentu. Tālāk balsosim par Herberta Roila ziņojumu. Ziņojums par Eiropas kopienas un Ukrainas nolīgumu par sadarbību zināts un tehnoloģijas jomā. Balsosim ar nominālu, nominālu kārtībā. Lūdzu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Balsojumu be, balsot beidzam un ziņojums ir pieņemts. Broka kungs. Broka kungs bez mikrofona. Es gribēju tikai teikt, ka man ir balsošanas iekārta nestrādā, bet abas reizes balsoju par ziņojumiem. Jā, atzīmēs, atzīmēsim to un nosūtīsim jums pie jums tehniķi. Nākamais darba kārtības jautājums ir balsojums vienkāršotajā procedūrā par vēl vienu Roila ziņojumu status starptautiskajai partnerībai sadarbībai energoefektivitātes jomā. Arī šeit balsosim ar personālu balsojumu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Balsojumu beidzam. Un arī šis ziņojums ir pieņemts. Apsveicam referentu. Tālāk darba kārtībā balsojums par rezolūcijas priekšlikumu no ārlietu komitejas paplaš, paplašināšanās stratēģija 2009. gadam. Balsosim par pirmo punktu. Atsevišķu balsojumu sākam balsot par pret. Atturs pieņemts. Sastais grozījums par, pret, atturs, noraidīts. Varam pārbaudīt. Labi, jā, sāksim, pārbaudīsim elektroniski. Tātad sastais grozījums. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Tālāk, pirmais grozījums, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Tālāk. 12. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. grozījums noraidīts. Tālāk otrais grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 11. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 17. grozījums par, pret, atturs, noraidīts. 7. trešais grozījums par, pret, atturs, noraidīts domāju, ka jāpārbauda elektroniski. Tātad balsojam elektroniski par trešo grozījumu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Tālāk pārējam pie 13. grozījuma par Ak jā, acīm redzot jābalso par, ar personālu balsojumu. Tātad personāla balsojums par 13. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais. Arī ar personālu balsojumu. Nē, ceturtais par. Pret. Atturs šķiet jāpārbauda elektroniski. Tātad elektroniski par ceturto grozījumu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Piektais grozījums par. Pret. Atturs. Noraidīts. 14. Personāla balsojums Sākam balsot par 14. grozījumu tātad. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Ar vienas balss pārsvaru. 18. grozījums par? Pret? Atturs noraidīts. 15. personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsosim par 22. punktu četrās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Ceturtā daļa par, pret, atturs, pieņemts. 19. grozījums par, pret, atturs, noraidīts. Tālāk balsosim par 24. punktu divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturs, noraidīts. Varam pārbaudīt elektroniski. Jā, labi, elektroniski balsojam par astoto grozījumu. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums par. Pret. Atturs pieņemts. Desmitais par. Pret atturs noraidīts. Labi, pārbaudīsim, ja vēlties. Tātad elektroniski balsojam par desmito grozījumu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums C divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. Tālāk nodod balsojumam rezolūciju kopumā par, pret, atturs pieņemts. Kolēģis